Nu, Jā, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas un pāriesim pie šīs kopīgās sanāksmes starp ekon un budžeta komitejām. Ar prieku vadīšu to kopā ar Ferberkungu, kurš ir ekon vicepriekšsēdētājs, jo Gualtieri kungs nevarēja iedot piedalīties. Un šeit ir runa par darbības pagarināšanu Eiropas strateģisko investīciju fondam. Ferberkungs, vai jums ir komentārs pirms mēs dod, dodam vārdu mūsu līdzreferentiem? Ar jūs atļauju, kolēģi, pirmkārt. Uh, esmu gandarīts, kā mēs varējām sa sasaukt šo kopīgo sanāksmi. Tas bija e, grūti, bet tā tas bija izdarāms, un tāpēc ar lielu prieku mēs dosim vārdu mūsu līdzreferentiem uz piecām minūtēm. Katram e, vai, tas ir Udo, un, bet varbūt Jose Manuels jo pēc partijas kongresa vārds ir tev. What, uh... Tik tiešām enerģijas man ir daudz, un es varu sākt. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, sirsnīgs paldies, ka varējām atrast laiku, lai sarīkot šo kopīgo sēdi un runātu par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Uh, Paldies uh, arī Jose Manuēlam par darbu un atbalstu. Par ESIF viens runājot, mēs jau bijām sagatavojuši dokumentu uzmetumu un. Uh, jūs, protams, esat arī aicināti iesniegt grozījumus un uzlabot tekstu, ja tas ir iespējams un kur tas ir iespējams. Es gribēju pateikties arī dienestiem, kas strādāja ļoti ātri, nestoties uz to, ka darba procedūra bija visai neierasta. Un man tika paziņots, ka teksts jau ir arī pārtulkots visās oficiālās valodās, līdz ar to jums ir iespēja to izlasīt ne tikai angliski, kā mēs no sākuma bijām noraizējušies, bet arī savā izvēlētajā valodā. Un varat sagatavot arī grozījumus attiecīgajā valodā. Es to uzzināju, tā tad nav nekādu ierobežojumu, lingvistisku vismaz. Kādēļ es kopīgi ar Jose Manuelu Fernandešu esmu sagatavojis šo tekstu uzmetumu tādā redakcijā, kādā jūs to varat tagad lasīt? Un mēs jau sen atzināmies, ka vēlamies samazināt investīciju uh, uh, plaisu Eiropā. Mēs vēlamies investēt Eiropas Savienībā tās nākotnē un tās pilsoņos. Uzskatām joprojām, ka likumdošana, kas paredzēta ESIF 1, bija gana veiksmīga. Nu, bijām varbūt nedaudz noraizējušies par um, dažiem uh, īstenošanas uh, soļiem, taktiku, gribējām to uzlabot. Kas ir jāņem vērā? Pirmām kārtām papildināmības uh, definīcija. Jāsaka, ka Eiropas investīcija banka šo papildinātību uzskata par tehnisku, pārāk tehnisku, runājot par visām īpašajām aktivitātēm. Tā ir tāda matemātiska konstelācija. Un uh, ņemot vērā arī uh, produktus, kas tiek uh, prognozēti kā riskanti, tas arī attiec uz to tehnisko posmu. Mēs interpretējam ESIF viens papildinātību, papildināmību un arī to, kā var izmantot šos projektus, no kuriem fondiem tie var uh, apgūt līdzekļus, domājot arī par projektu ieguvumu un uh, tādu vērtību, sociālo, ekonomisko, sabiedrisko vērtību. Mēs te nedomājām par komisijas uh, priekšlikumu, asignējot līdzekļus. Nē, mēs gājām tālāk, mēs runājām par ilgspējīgas attīstības programmas mērķiem, kas ir definēti ANO 2030. gadā un mēģinājām apzināt, ko no tā varētu izmantot ESIF viens ietvaros. Un tika izmantotas arī šīs rezultātu tabulas, scoreboard, kas labāk ļāva izprast projektu piedāvāšanas secību lai, piemēram, mums nevajadzētu finansēt vācu automaģistrāles, ja statistiski tas varētu būt pārāk riskants projekts. Šeit ir arī š paredzamas tādas crowding out briesmas, un eh, ar ESIF mēs vēlētos patiešām finansēt tos projektus, kas būs visno, nu, visnoderīgākie, kā tas ir atrunāts arī likumdošanā. Tāpat mēs uzskatām, ka ESIF vajadzētu izmantot eh, tādiem riskantākiem projektiem, arī domājot par atsevišķiem reģioniem. Uh, to lūdza arī uh, ņemt vērā viens kolēģis no ETP, ka šie fondi ir jāizmanto tādos uh, reģionos, kur uh, eh, finansējumu trūkst, tad ESIF līdzekļi tur varētu būt tāds ļoti noderīgs papildinājums. Protams, ESIF var izmantot un Mēs gribam arī eh, mainīt domāšanas veidu, izmantojot eh, Eiropas investīcija bankas un ESIF līdzekļus. Kā tad koordinēt ESIF aktivitātes, kā tās vadīt? Šis jautājums mums joprojām ir ļoti svarīgs. Mēs vēlējāmies atgriezties pie tiem principiem, kas tika izmantot ESIF 1 sakarā, eh, mainot nedaudz šo vadības eh, padomi, eh, ka būtu arī viens loceklis no Eiropas parlamenta, un ja tas nav iespējams, mēs piedāvājam arī rotējošo balsošanu. Mēs gribam, lai nodokļu politika būtu godīga, nevainojam, gribam, lai uh, dalību valstu bankas un investīcija platformas būtu spēcīgākas un lai ar vidutāju palīdzību varētu pēc iespējas vairāk līdzekļu novadīt tieši uh, tiem projektiem, kas tam, kam tas ir nepieciešams visvairāk, mēs gribam patiešām aizpildīt šīs esošās investīciju plājas. Un kolēģis kaut ko parunās arī pa, pastāstīs par investīcijām reģionos. Paldies, un tagad došu vārdu otram referentam, Jose Manuelam Fernandesam. Obrigāt, senjors. Paldies, godājumie priekšsēdētāji, un sveicu savu kolēģi līdzreferentu un visu sēdu referents. Īpaši vēlos pateikties eh, par sadarbību un par to, ka FC ir nozīmīgs strateģisko investīciju rīks un tas ir bijis ar ievērojumiem pasākumiem un tomēr eh, par MBU runājot, mēs sagaidām vairāk. Tas nozīmē arī, ka FC var tikt uzlabots gan geogrāfiskās izplatības, gan nozara izplatības, gan papildinātības jomā, bet nav šaubu par to, ka šis instruments, kurš ir pierādījis, ka var tikt Eh, finansēts ar 450 miljardiem eiro, un tā mērķis nav peļņas gūšana, bet tas ir veicinājis darba vietu radīšanu, atbalstu maziem biziem uzņēmumiem, veicinājis konkurētspēju un Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmi. Mēs piekrītīsim, ka ir plaisa investīcijās Uh, un tāpēc šāda rakstura instruments ir ārkārtīgi nozīmīgs un ir ļoti būtiski tas, kā investīcija atbalsta platforma ir labāk klātesoša uh, un pārstāvēts teritorijās. Tāpēc mēs esam sagatavojuši priekšlikumus, lai šāda konsultatīva iestāde palīdzētu veidot platformas un tās varētu tikt uzlabotas, lai tiktu paredzēti sa saziņas punkti ar bankām, pašvaldībām, investīciju banku un arī, lai pastāvētu līdzīgas struktūras nacionālā līmenī. Ir skaidrs, ka šis fonds neno mainīs kohēzijas politikas fondus, bet ir nozīmīgi meklēt sinerģiju starp struktūra fondiem un EFSI. E Platformas ir ideāls līdzeklis šī mērķa sastiegšanai un ir būtiski iekļaut nelielus projektus, kuri citādi tiktu atvirzīt otrajā plānā. Ir skaidrs, ka papildinātība ir būtisks elements, bet eh, tas nav vienādi vienam projektam visos reģionos. Viens projekts nevar būt ar vienādu ietekmi visās dalībvalstīs, ne arī pat vienā dalībvalstī visos tās reģionos. Tāpēc darba vietu radīšana un ietekmi uz izaugsmi ir vienmēr fa tādi faktori, kas jāņem vērā. Par finansējumu runājot ir ļoti svarīgi tas, lai institūcijas respektētu parakstītās vienošanās. Padomu komisija apstiprināja, ka nepārskatīs programmas apvārsnes 2020 un citus, kas bija pamats FC1. Un tāpēc mēs piedāvājam un aicinām šos principus respektēt. Jeb, uh, paktā sunt servanda. Ir jāveido garantijas, lai šis fonds eh, ar 500 miljoniem eiro eh, neizmanto Connecting Europe un citus eh, programmas, bet izmanto budžeta rezervas un svaigu budžeta naudu, lai veidotu garantiju fondu, kas dos iespēju mobilizēt 500 miljonus eiro. Tāpat ir ļoti svarīgi. Tas, e, kā jaunais instruments neapdraud Connecting Europe, un tas, kas tika paredzēts finanšu instrumentiem, e, Connecting Europe un citur, netiktu aizpludināts caur citu EFSI sādaļu. Un tie ir mūsu priekšlikumi. Protams, mēs gaidām jūsu groziņumus, un ir pilnīgi skaidrs, ka līdz eh, jūlijam mūsu rīcībā būs jauns instruments izaugsmai un nodarbinātībai Eiropas Savienībā. Paldies! Much, uh, I... Paldies. Ēnu referenti aba no abām komitejām. Sāksim ar ekonu. Olmars Karas, lūdzu. Herr Vorsitzender, danke. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc referentu izklāsta mums tāpa skaidrs, ja vēlamies uzvarēt uh, strateģisku investīciju čempionu līgā, mēs nedrīkstam pieļaut, ka ESIF 2 ir tikai nu, tāda kosmētiska procedūra. Mums ir patiešām jāpieskrūvē stingri visas skrūvītes un jāliek arī jaunas pārmijas domāju, ka šis ziņojuma uzmetums ir pietiekami labs pamats, lai to visu varētu panākt. Eh, daudzējādā ziņā tur ir eh, ļoti vērtīgas atziņas. Un te tiek runāts arī par šo papildināmības definīciju, par investīciju platformu un banku spēcināšanu. Tur tiek runāts arī par investīciju konsultāciju platformas uzlabošanu. Tas varētu panākt arī lielāku cārskatāmību atlasot projektus. Un Pateicieties ziņojumam tiek runāts arī par struktūras eh, spēcināšanu. Jāsaka, mums šīs izvērtējums eh, bija jāveic. Gribēju nosaukt vairākas eh, principus jādomā par ļoti labu tādu kvalitatīvu projektu finansēšanu, kas varbūt nav varējuši tikt pie citiem finansējuma avotiem. Un jāsaka, ka nedrīkst uh, te vienkārši domā tikai par to, uh, par geogrāfisko projektu atrašanos un riska um, pakāpi. Ja mēs runājam par projektu riska profiliem, tie atšķiras no valsts riska profiliem. Tādēļ ir eh, patiešām jādomā arī par papildus vērtības panākšanu un jāatrod tāds instruments, kas to visu ņem vērā. Mm, ESIF kritērijiem ir jābūt ekonomiski iespējamiem un ir jābūt arī papildinātības efektam. Ir jāievēro, protams, arī visas kapitāla prasības, un es esmu dzirdējis, ka līdz šim pat nav uh, izveidojusies nekāda uh, sadarbība ar trešajām valstīm. Nu, tad uh, jāsaka, ka te ir uh, vēl kaut kas jādara lietas labā. Paldies! Mēs esam sākuši šīs diskusijas vēlāk nekā paredzēts. Uh, Es redzu, ka kolēģi arī vēlas pieteikties brīvajā mikrofonā, tā tad ēnu referentiem būs divas minūtes pārējiem pa minūtei. Un tagad SD grupas pārstāvis Gars Valrūt Bielkundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pagājušajā nedēļā jau bija viedokļa apmaiņa Mm, bija saistīts ar EFSI īstenošanas ziņojumu, un te daudz, kas izskan šodienas debatēs, tas arī nāk no tā izvērtējuma, ko mēs vēl veicām iepriekš par EFSI viens ļoti labu darbību, un tad viena lieta, ko arī minējām, un kas, manuprāt, arī vēl jāprecizē vēl vairāk šajā ziņojumā ir komunikācija. Uh, par šo investīciju plānu, jo ļoti maz ir zināms, kas ir šis Eiropas investīciju plāns, vēl mazāk zināms, kāds darbojas. Tad arī tie, eh, kuri eh, var piedalīties šajā plānā un kuri pat saņēmuši finansējumu, viņi varbūt pat nezina, ka tā ir Eiropas Savienība, kas to visu finansē, MVU vai citi uzņēmumi. Uh, arī bieži vien netiek informēti par šo. Nu, lūk, tad arī ir eh, vēl lielāka caurskatāmība un viss, kas ir saistīts ar šo papildinātību, vairāk nepieciešama informācija par to, kā tiek atlasīti projekti, kāda ir kritērija, kāds ir šī salīdzināšanas tabula par šo papildinātību papildinātību, tad nevar arī saprast, kādēļ vienu, viens projekts saņemī finansējumu, cits nē, varbūt ja tur nav pietiekams informācijas, tas raisa šaubas un tā tālāk. Tad arī ir advisory hub, konsultatīvais centrs jāiesaista vairāk, lai tas aktīvāk strādātu projektu atlasē. Uh, lai palīdzētu arī izstrādāt tāds projekts, kas varētu saņemt FCI finansējumu. Un tas, ko arī teica Fernandes kungs, tieši uh, liela uzmanība ir jāpievērš mazajiem projektiem, jo ļoti liels skaits to mazo projektu, kas vispār nevar piekļūt šim FCI, jo vienkārši viņi nezina, kā to izdarīt. Un uh, ceturtais būdžets Nu, sākotnēji tas mums nepatika FC1 priekšlikumā, kad tika pārņemta nauda no Europe Facility un apvārsnes 2020, un mums nepatīk arī tas, ka no Connecting Europe Facility tiek ņemta nauda, lai finansētu FC. Uh, Un tālāk par uh, uh ilgspējīgu attīstību 2030. gadā programmu. Kādēļ ir jāizdomā jauni mērķi, ja Eiropas Savienība jau ir parakstījusi ilgspējīgas, ilgspējības mērķus, un tas viss ir ļoti saskanīgi ar to, ko mēs gribam panākt šeit? Thank you very much. Um, <clears throat> the next on my list is from ECR, from Econ, which is Sander Lūdzu. Tālāk, uh, um, Lunis kungs no EKR. Thank you, Mr. Chairman, men, or Mr. Chairman, uh, I should say, Misters. Priekšsēdētāji kungi, šeit mēs runājam par FC pagarinājumu, pagarināt o, termiņu divkāršot to un arī finansiālo kapacitāti divkāršot. Tas jau vairāk kārt izskanējis, taču vēlreiz atkārtošu. EFSI var būt labs projekts, lai palīdzētu investīcijām, bet nu, tas nē, tā nav brīnuma nu, nūjiņa. Nu, ir jādara vairāk, lai būtu labāk investi, investoru, uh, labāks investoru šīs. Uh, konteksts, jānoslēdz reformas, vienotais tirgus, aktīvi ir arī uh, jāīsteno komisijas labākā regulējuma programma, jāsamazina birokrātijā atkal un atkal tas viss ir jāizceļ, jāatkārto un FSI te var palīdzēt arī uzlabot investīciju klīmētu, taču nē, tā nav brīnum nūjiņa. Mēs atbalstām diskusijas par FSI pagarināšanu. Šo pēcpusdienu man būtu trīs lietas sakāmas. Uh, Vispirms piekrītu, jā, šaubām arī, ko pauda revīzijas palāta par to, vai šīs pagarinājums nav pāragrs. Es skatījos savā darba kārtībā kalendārā, nē, tas nebija 5. Uh, e, jūnijas 2018, bet uh, tagad ir 20. mārts 2017. gadā, un komisija jau ir paziņojusi, kā tiks uh, veikt šis pagarinājums. 16. jūnijā tas jau tika paziņots gandrīz pusgadu atpakaļ. Ar to gribu pateikt, ka EPSI konkrēta informācija par tā ietekmi tiešām būtu ļoti laba. Tad ir arī šaubas Senston Young ziņojumā par šo papildinātību additionality, kur arī Ernst un Jangs satraukti par šo crowding out efektu un arī šo papildinātību. Te arī ir projekti un vajadzētu par to runāt. Un visbeidzot, ir bāžas arī par geogrāfisko izplatību. Un kā EFSI nosedz tātad šos projekts geogrāfiski, skatot arī uz uh, visiem uh, šiem projektiem mēs redzam, ka uh, IKP situācija jāņem vērā. Un tur mēs redzam, ka projektu koncentrācija ļoti zema. Tālāk arī par papildinātību, par reģionu specifisko pieeju. Nu, iespējams, ka tomēr te vēl varētu kaut ko darīt. Liels paldies! Un tagad EKR referents budžeta komitejā lūdzu, Vens Gamkungs. Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribēju papildināt iepriekšējā runātāja teikto, gribētu arī uzsvērt, ka man šķiet visai pārdroši jau tagad mēģināt konstatēt, ka ESIF ir bijis panākumiem bagāts projekts. Es negribu apgalvot pretējo, bet Jāsaka, mēs nevaram tagad teikt, ka nu, tas ir bijis absolūti izcils. Tie daži dati, kas ir mūsu rīcībā, pierāda tikai to, ka mēs varē, varējām izdot naudu. Nu, tas nav, ne, tā nav nekāda varonība. Ja jums nauda tiek iedot, jūs jau to varat iztērēt. Ja mēs runājam par papildinātību, par to, vai mums nevajadzētu arī atrast citus finansējumu avotus, un vai tos ir jāizstāja ar ESIF, par to mēs vispār pat vēl neesam pietiekami pamatīgi runājuši. Un ja mēs runājam par šo investīciju ilgtspēju, nu jāsaka, tas viss vēl ir zvaigznēs rakstīts. Protams, ka ar naudu mēs varam kaut kādas investīcijas veicināt, bet lai tās radītu patiesu papildu vērtību, kas nāktu e, ilgi par labu mūsu iedzīvotājiem un radītu izaugsmi, nu, kaut ko tādu problēmu prognozēt vēl būtu pāragri. Tādēļ eh, arī ESIF pagarināšana man šķiet pārgalvīga. Paldies! Lielas paldies! Un tagad liberāļi. Remons Remūz, eh, bet es viņu neredzu pašlaik zālē. Torvalda kungs gan ir lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Un arī paldies Udo un Jose Manuelam arī liels paldies Es tiešām augstu novērtēju šo priekšlikumu, lai netiktu samazināts uh, budžets, arī Connecting Europe Facility. Esmu arī ēnu referents arī pie bezvadu internetu ziņojuma. Tātad, ja mēs. Uh, es arī domāju, ka šai programmai Wi-Fi for Europe jātiek neskārtai. Jā, varbūt komisijai šis projekts neliekas svarīgs, taču mans pienākums ir uz to norādīt. Tālāk komisija, COP21 arī ir iekļauts klimata mērķi, ir skaidrāk atrunāti jaunajos priekšlikumos, tad ir arī e, grozījumi, kur tiek svītrot šī atsauce uz šiem mērķiem, kas tiek iekļaut, m, mm, piedāvā iekļaut to papildinātības definīcijā, un te nu šaubos, vai tas ir pareizais veids, kā rīkoties. Te jārunā par uh, Eiropas uh, garantiju projektiem kas būtu jāatbalsta tieši ar Eiropas garantiju. Tālāk uh, par uh, šiem reģioniem. Es saprotu, ka šīs uh, jautājums jau ir atrisināts pirmajā viedokļa apmaiņā. Tālāk arī ir mikromanagementa jautājums no parlamenta puses. Un te mēs arī vēlamies saprast, kā notiek šī lēmuma pieņemšana. Tad arī runāju šodien par apārsni 2020. FC arī šeit ir izaicinājums tieši saistībā ar Brexit. Eiropas budžets, kas tagad ir saspiest ar Brexit un tiem budžeta satelītiem, nu, šī nav īpaši laba politika uh, nākotnēji. Es domāju, ka ir jāmēģina saprast, kā mums raudzīties uz šo nākotni. Uh, un kāda tam būs ietekme uz FC2. Kā tas tiks pagarināts nākamajā daudzgad finanšu schēmā? Paldies! Thank you very much! Liels paldies jums! GUE grupa. Fabio De Mazi, kungs, jūs aizstājat Fabio? Okay. Portanto, eu creio que o... Please, if your group could indicate that... Uh, in... Jūs varētu norādīt. Portanto, šķiet, ka e, pastāv šeit gan budžeti, gan ekon un esmu Anna referents kopā ar Fabio De Mazī par šo tēmātu. Es gribētu šeit rezumēt to, kāda ir mūsu nostāja attiecībā uz šo tēmu plānu mums ir nopietnas iebildes attiecībā uz iekšējo filozofiju. Šim plānam ir tā, ka tiek meklēta iespēja veidot stāstījumu par uh, tirgus problēmām un lielāku atbalstu privātai nozarei. Mēs saprotam, ka kā tas, kas ir publisks, ir publisks, un tas, kas ir privāts, ir privāts, un, un ka tiek veidots uh, publisku investīciju plāts un atstāts eh, privātai iniciatīvai to, kas piekrīt privātai iniciatīvai. Un apgalvojot, kā tirgus nedarbojas, un ir bloķēšanās, un tas, un tas, un tiek meklēts atbalsts papildinājums privātajām investīcijām. Un tajā pašā laikā apgalvojot to, ka tirgus dodas iespēju eh, darboties privātai iniciatīvai šeit pēc būtības ir tas pats, kā subsidēt lielās ekonomiskās grupas, veicināt uh, publiskos privātos uh, partnerības, ko var ļoti labi arī izdarot bez šāda plāna. Tāpat mūsuprāt jāpasvītro tas, ka šajos šauba apstākļos mēs neizprotam šos tiekšanos uz priekšu, uh, šaubas ir ne tikai mūsu, bet arī revīzijas palātai, un šās šaubas nāk no konkrētām vietām. Portugāles realitāte parāda to, un statistika pa, komisija, kas prezentē Portugāli kā valsti, kas visvairāk gūst labumu no šī fonda, mēs Portugālē uz vietas, vietas neko no tā neredzam. Mēs redzam investīcijas Lisabonas uh, um, pašvaldībā, bet viss pārējais ir scenāriji, kuri tiek izmantoti, lai pa, nodrošinātu šī e, fonda tālāku darbību. Neraugoties uz to, ka ir pats e, revīzija palātas iebildes un uh, ieteikums veikt neatkarīgu ekspertīzi šiem plānam un izvērtējumu. Un ta, tas ir arī tas, ko mēs uzskatām. Ir citi aspekti, kas attiec uz geogrāfisko, tematisko sadalījumu, ar ko tiek ļoti manipulēts statistiski. Un attiecībā uz šiem aspektiem vēsture atkārtojas, jo mums jau bija izaugsmes pakts pagātnē, kurš pēc tam praksē neatbilda uz to liktajām cerībām. Un šajā punktā mēs norādām uz mūsu domstarpībām, uz iebildēm un mēs gaidām, ka mūs pārliecinās par to, ka mēs bijām kļūdījušies un cerēsim, ka šie scenāriji realizēsies. Tajā pašā laikā mēs paturam mūsu iebildes, eh, bet gaidām iespēju, lai varētu atzīt šī plāna eh, nopelnus. Paldies! Un tagad eh, Ekvitkungs no zaļajiem. Paldies! priekšsēdētāji, es mēģināšu iet, eh, ieturēties divās minūtēs, pateicos referentiem par priekšlikumu. Es redzu, ka ir daži uzlabojumi salīdzinot ar komisijas priekšlikumu, īpaši runājot par EIB lomu, eh, uzlabojumi ir labi. Eh, piemēram, EIB tiesību šajā steering board, mēs mainām arī šo cenas politikas, vienkārši nekopējam to no EIB. Es domāju, ka ieteikums ir labs Galvenā kritika, kas mums joprojām ir par šo papildinātības kritēriju. Ja mēs raugāmies uz EFSI, tad, manuprāt, svarīgākajiem ir jābūt tam, ka katrai investīcijai ir pilnībā jāatbilst mūsu strateģiskajiem mērķiem. Otrakārt, mums ir jābūt drošiem, ka nevarētu attiecīgo projektu īstenot bez EFSI. Tā lūk ir papildinātība, tā ir tā pievienotā vērtība. Esošajā komisijas priekšlikumā mēs redzam, ka, nu jā, viņi mēģina to uzlabot, bet, nu, uh, nevienmēr tas izdodas. Es redzu arī, ka referenti mēģina pie tā strādāt, bet neesmu pārliecināts, ka ar šiem papildus visām izmaiņām, lai mēs nenonāksim pie tāda priekšlikuma, kur atkal šī papildinātība, pievienotā vērtība atkal kļūs vienkārši par tādu tukšu vārdu, īpaši atsau, atsaucoties arī uz tūkstošgadus mērķiem, kas nu tik plaši ir definēti. Ja mēs tiešām nepievērsīsim tam uzmanību, tad beigās viss būs atbildīgs atbilstīgs, viss būs uh, ar savu pievienoto vērtību un uh, atlases kritērija kā tad vairs nebūs. Mēs tiešām piedāvājam to, ka jābūt pilnīgi drošiem par to, ka papildinātības kriterija tiešām ir, kas tāds, kas kaut ko papildina, sniedz savu pievienoto vērtību, ka EPSI nauda tiek izmantota pārreizi un ka citādāk šos projektus nevarētu īstenot bez EFSI. Nu, lūk, tie man grozījumi un arī ieturējos divos, divās minūtēs. Esat tiešām mūsu paraugs visiem. Nu, tagad liberāļu pārstāvs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es saku, Solēkungs, pagājušajā nedēļā Strasbūrā jau bija iespēja norādīt to, ka, manuprāt, FC ir ļoti laba ideja kopumā, bet kā FC piemērošana būtu jāuzlabo, daži aspekti būtu jāuzlabo, un tagad ar šo pagarināšanas priekšlikumu mums ir iespēja uzlabot uh, dažus no šiem punktiem. Kā teica kolēģis, Vispirms šis papildinātības jautājums, jo nu, papildinātība ir pievienotā vērtība šim investīciju plānam un ir tiešām jāizstāv tas, jāizvairās no šī kraudingaut vai izspiešanas efekta. Ir jāveicina to projektu atbalsts, uh, kas uh, uzlabo situāciju, piemēram, neseņemtu investīcijas uh, finanšu tirgos, jo investīcija problēma Eiropā jau no tādēļ, ka nebūtu naudas, bet ir vienkārši um, Problēma ar to, ka netiek finansēti riska projekti, un te EFSI būtu vairāk jāņem vērā šis riska faktors un papildinātības faktors. Otra lieta, kas ir saistīta ar šo lielāku caurskatāmību, vairāk informācijas, vairāk pienākumu informēt, jo īpaši jau finanšu starpnieku iestādēm tāpat arī jāparedz lielāka caurskatāmība. Liela labākā pieeja ar izvērtēšanu ziņojumiem, ar ko nāk klājā invest petīciju komiteja. Jo arī šeit, parlamentā, mēs labāk tad varētu izsekot uh, tam, kādi lēmumi tiek pieņemti. Un pēdējais projekti, kas saņem finansējumu, uh, sākot tad ar FC 2.0, uh, nu, tiem ir jābūt projektiem, kas saistīt, piemēram, sociālo infrastruktūru, eh, vidi, enerģijas efektivitāte. Tātad ir, mm, ir jābūt mazākiem projektiem. Un nu, noslēgumā, tūlīt jau ir beigšu priekšsēdētāji, arī investīciju platformu izveide, jo mazajiem projektiem bieži vien tas ir vienīgais veids, kā viņi vispār var dabūt finansējumu no EFSI. Paldies! Paldies, FDD! Marko Vālīkungs, bet es viņu neredzu. FDD nav neviena. NF. Marko Zanī. Viņa ir. Eh, viņš arī šeit nav. Barbara Kapela. Nu, arī nav ieradusies. Nu, ko esam noslēguši runāšanas sarakstu, runātāju sarakstu, pateicos ēnu referentiem par to, ka ievērojāt atvēlēto laiku. Un tagad vārds um, budžeta komitejas priekšsēdim, brīvais mikrofons. Paldies. Un tagad Beres kundze. Paldies! Jā, tas mm, labāk situācija nekā iepriekšējo reizi nebija. Brīvā mikrofona bija ļoti daudz zēnu referentu, un tagad ir ļoti labi, ka varam izteikties. Vispirms liels paldies referentam, referentiem, jo viņu izceltie jautājumi ir tiešām svarīgi. Īpaši jautājums par to, kā EFSI arī sasauksies ar šiem vidutājiem, kas spēlē svarīgu lomu investīcijās uz vietas, lokālā līmenī un tad arī um, šīs finanšu platformas, investīciju platformas. Kā tas viss sadarbosies? Ir vairāk jautājumu, kam vēlos pieskarties, bet nu laika ir maz. Līdz ar to runāšu par trim lietām. Pirmā par to, kas notiek dalību valstīs un struktūra fondiem. Kas e, notiek ar dalību valstīm, kuras nav e, sniegušas savu ieguldījumu FSI? Esam jau cīnījušies, lai e, šīs dalība valsts varētu investēt un arī baudīt elastību, kas tagad ir komisijas paziņojumā, vai ir iespēja kaut kā, ko tu, kaut kā to koriģēt, lai palielinātu šo FC kapacitāti. Otrakārt, otrais grozījums kur referents runā arī par likumdošanas iniciatīvu. Um, DFS pārskata laikā es gribētu dzirdēt tieši, ko jūs domājat ar šo. Un tagad galvenais. Nu, šis stāsts, par ko mēs vispār te runājam. Un jā, te es uh, piefiksēju, ka gan Torvalda kungs un arī Ekaut kungi, kungs izteicās šai virzienā. Vai ejot uz uh, ilgspējīgo attīstību mērķu virziena, kā to noteikts ir ANO, un ka vairs nebūs 40% uh, par COP21, vai tādējādi mēs neriskējam ar to, ka mēs zaudēsim pilnīgi visu, kā mēs te noslīcināsim uh, šo projektu. Es saprotu, ka, jā, ideja ir tāda, ka labāk vajadzētu finansēt sociālos projektus, uh, un ka daudzas lietas, jā, ir apstrīdamas, kas ir efektīvas, kas nē, un saistībā ar COP21. EFSI. Es uh, savukārt daudz cīnījos kopā ar uh, kolēģiem no vīdes un uh, rūpniecības komitejām. Daudz cīnījāmies par to, lai vairāk mēs koncentrētos tieši uz šiem mērķiem, ilgspējīgas attīstības mērķiem. Bija fondi tam paredzēti, un man bija prieks, ka komisija no jauna ir iekļāvusi to šeit, bet es esmu ļoti satraukta Uh, par to, ka vai mēs nezaudējam šo mērķi, tad, tad uh, vīdes mērķi. Paldies, um, Gils kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju teikt, ka es varu atbalstīt referentu uz akcentu, kas ir likts uz sākotnējo komisijas priekšlikumu, jo, manuprāt, sākotnējā komisijas priekšlikumā bija ļoti daudz trūkumu. Jo īpaši arī Beres kundze jau tam pieskārās atsauce uz klimāta izmaiņām COP21. Nu, pilnībā varbūt es nepiekrītu jums, bet, nu, ir ļoti svarīgi, lai te būtu skaidrības. Galvenā kritika no manas puses ir 29. grozījumā. Referenta 29. grozījums, kur tiek koriģēts komisijas sākotnējais priekšlikums, kur tiek uh, Uh, pieņemts, kā pārval, šie menedžeri direktori ir vīrieši, un tas ir pārsteidzošai laikā, kad ir priekšlikumi no komisijas, kas tieši to izceļ. Taču, ja mēs runājam par FCI programmu, es uzskatu, ka ir labākai jābūt pārvaldības struktūrai. Mums arī ir vajadzīgs nodrošināt to, ka FCI atbalsta uh, visus nabadzīgos reģionus visā Eiropas Savienībā. Un vairāk ir jākoncentrējas arī uz mājokļiem un citām jomām, sociālajām struktūrām, iepratīm nu, tam, ka tas tiek vienkārši atstāts uh, tradicionālo investīciju bloku pārziņā. Es zinu, ka referenti ir mēģinājuši to risināt, taču nu, no šī aspekta jāteic, ka, jā, to var atbalstīt, bet es aicinu varbūt komisiju nākotnē, ka tā nāks klajā ar priekšlikumiem, lai viņi tomēr būtu dzimumu neitrāli. Merci. Paldies. Mavrīdis kungs. Vous avez la parole. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Kritis, būt kritiskam nenozīmē, ka esam pret FC. Lūk, tādēļ esam nākuši klajā ar priekšlikumiem. Mūsuprāt, tie uzlabo visu šo teksta projektu. Viens piemērs pārobežu sadarbība ar trešajām valstīm. To vajadzētu tomēr izstudēt pamatīgāk. Tālāk par šo svaigo naudu. Un nevis naudu, kas tiek pārņēmta no sošajām programmām. Mēs nevaram piekrīst tām, kā, piemēram, reģiona politikas fondi tiek izmantoti FC. Un pēdējā lieta. Proti. Jā, mums bija tāds gaidas Mēs uh, domājām, ka FC visi būs vienlīdzīgi, gan reģioni, gan valstis, jo īpaši jau tās, kas ir smagi cietušas ekonomiskās krīzes laikā. Bet, nu, kad es skatos šo geogrāfisko sēgumu, tad, nu, jā, es uh, redzu, ka rezultāti nav gluži mūsu ambīciju un gaidu augstumos. Un noslēgumā viens ļoti konkrēts piemērs Es eh, varu piekrist tam, ka valstu riska profils ir eh, valstu val, riska profils katrā valstī ir ļoti atšķirīgi elementi. Vienā gadījumā var pieņemt projektu, atbalstīt to, citos gadījumos nē. Tādēļ gribam teikt, ka mazajām dalību valstīm, kā piemēram Kiprā, Mūsuprāt, vajadzētu atrast risinājumus. Nu, piemēram, varētu, piemēram, jaukt kopā EFSI un subsīdijas, lai mazās valstis ar lielu risku lai šīs mazās valstis neciestu no tā, ko es saucu par izslēgšanas tādu kā aizspriedumu jo tiek noraidīti projekti, kas tiktu pieņemti, ja tos iesniegtu citas valstis. Lūk, tas ir ļoti būtiski, un daudz var piekrist arī manam viedoklim. Vārds Kristoforu kungam. Paldies, priekšsādātāji. Junker plāns ir vislielākais investīcija projekts, kas ir īstenots Eiropā. Tas ir jāpaturprātā. Eiropā vēl šādas iniciatīvas nav bijis. Un visi labējie, kreisie, visi apgalvo, ka Eiropa nenodarbojas ar investīcijām, neuzņemas iniciatīvas, un lūk, šeit ir lieliska iniciatīva. Uh, un šajā gadījumā nozīmīga loma ir Eiropas parlamentam. Turklāt es vēlos sirsnīgi pateikties saviem referentiem, kuri ir daudz darījuši pie tā, lai FC šodien būtu tas, kas tas šodien ir. Pat ja viņiem nācās saskarties ar lielām grūtībām, kuras saistāmas ar FC, sākotnējo koncepciju. Tas ir arī ļoti svarīgi, jo tas notika pēc parlamenta iniciatīvas. Protams, ir problēmas tik plaša investīcija programma būtu, būtu tīri savādi, ja tajā nebūtu nekādu problēmu. Bet Viena no problēmām ir tā, ka mazām ekonomiskajām valstiņām nav e, iespēju pilnībā šos projektus izmantot e, vai no nu dažādu e, ļoti augstu procentu likmju dēļ, citu problēmu dēļ pēc manas pieredzes Kipra kur ir skārusi sa sava smaga ekonomiskā krīze un kurai būtu vajadzīgs daudz investīciju, lai veido darbvietas izaugsmī, Kipra nevarēja saņemt neko. Ir jāatrod risinājums šai problēmai. Tā nav geogrāfiskā sadalījuma problēma ir FC divu ātrumu FC valstīm, kuras var atļauties lielas investīcijas. Un pēc tam ir valstis, kas ir vājākas, kurām šādu iespēju nav. Līdz ar to būtu vajadzīgi citi citi pamudinoši kritēriji, kuri dotu iespēju labāk izmantot šo iniciatīvu, kura parāda to, ka Eiropas Savienība ir izveidota pilsoņiem. Paldies, nākošais runātājs deputāti Mārētīči. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos uzsvērt to, ka Iesākumā, kad tika ieviests cepsi, mēs runājam par trim pilāriem, un viens no pilāriem bija gatavie eh, projekti un tie projekti, eh, atvainojiet, gatavie projekti un tie, kuri tūlīt būs gatavi, lai varētu labāk definēt to, kas pēc tam tiktu finansēts ar EFSI palīdzību viscaur Eiropas Savienībā un tas arī labāk parīd, palīdzētu parādīt problēmas risinājumu. Atsevišķās valstīs mēs redzam, kā MBU nav ieinteresēta finansējumus, kas neatbilst patiesībai, jo mums ir jāmeklē tas, kā varētu reāli atbalstīt MBU un kā pārliecināt starptieks un bankas atbalstīt un kā kļūt par starpniekiem starp EIB eh, e un MBU. Paldies! Mēs nonākam pie brīvā mikrofona procedūras beigām, citu pieteikumu nav. Un eh, arī man būtu jautājums referentiem. Es domāju, ka MVU vajadzētu būt ar iekarotāju garu. Uh, un tās attiecas arī uz tirgu ārpus Eiropas Savienības. Un šeit man ir jautājums referentiem, vai ir paredzēta iespēja piešķirt aizdevumus MBU, kuri veidotu projektus dārgi maksājošus un sarežģītus, tad, kad ir runa par tirgu apgūšanu ārpus e, Eiropas Savienības. Lūk, referentu kungi, jūs tagad varēsiet atbildēt un skaidrot savu viedokli. Kurš no jums vēlētos izteikties pirmais? Tas ir Bulmaņa kungs vai Fernandeša kungs? Monsieur Fernandes. Merci. Fernandeša kungs, paldies, kā jūs redzat, ka mēs esam pilnīgā sadarbībā un par visu lemjam pilnīgi skaidri. Par pēdējo jautājumu runājot, ja tas ir papildinošs, man valsts, tā kā mums ir operatīva programmā, lai varētu internacionalizēt mazos vidējos uzņēmumus, un es domāju, ka struktūra fondi ir klāt, vairāk klātesoši tam. Savukārt FC ir uzņēmumiem, kas darbotos Eiropas Savienībā. Mēģināšu atbildēt uz dažiem jautājumiem. Kāpēc? EFSIT, mēs vēlamies, lai EFSI turpinās, tā ir garantija um, budžeta ietvaram un garantija fonds ir balstīts uz Eiropas Savienības budžeta. Nav nejauši, ka FC2 darbojas līdz 2020. gadam. Mēs zinām, vai nākošā DFS darbosies līdz 20. vai 25. 7. bet mēs vēlamies, lai sākot ar 2020. gadu komisija nāktu klajā ar leģislatīvu priekšlikumu, lai varētu turpināt FC darbību Svarīgi šeit ir tas, ka daudzi projekti tiek gatavoti ilgā laikā un ir nepieciešama paredzamība investoriem. Piešķirt turpinājumu ir veids, kā paredzēt spēcīgus projektus sadarbībai skai starp valstīm pārobežu projektus šādas platformas vēl nepastāv. Ja pārobežu platformas, šķiet, ka franču valodā tādas tiek, tāds nosaukums tiek lietots. Piemēram, ener savienība enerģiķai var veidot investīcijas ar platformu šim mērķim. Ar trešajām valstīm būtu ļoti svarīgi, lai mēs nebūtu atkarīgi tā kā šobrīd no Krievijas. Lūk, tas ir skaidrojums. Un šis fonds paredz proaktivitāti. Tas neņem līdzekļus no kohēzija fonda. Gluži otrādi, tas var palīdzēt izpildīt un uh, veidot labāku sinerģiju starp struktūra fondiem un šo investīciju fondu, ko nereti dēvē par Junker plānu. Ir, piemēram, tādas investīcijas, kuras, ja tās nevar uzņemties struktūra fonds, divai var uzņemties tikai daļu no tiem, tad šis papildinošais fonds var to īstenot. Mēs piekrītam ka ir jābūt caurskatāmībai un redzamībai šim fondam. Ir bijuši daudz MBU, kuri pat nezina, ka ir Eiropas Savienības budžeta garantija, kurā palīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem investīcijās. Tāpat ir skaidrs, ka konsultatīvie centri ir jāuzlabo. Un tas ir veids, kā iekļaut tās teritorijas, kurām ir lielākas grūtības, lai izpildītu, lai īstenotu projektus. Un runājot par platformu veidošanu, izveidot šādas platformas un paredzēt kandidatūras šādiem mērķiem. Protams, mēs gaidīsim grozījumus, un ir arī vēl citi aspekti. Kolēģi nav klāt šobrīd, bet par COP21 runājot, šie jautājumi ir iekļauti. Tas ir iekļauts ziņojuma projektā, un mums pašiem ir skaidrs, ka FC respektē visas Eiropas Savienības politikas, taiskaitā. skaitā Parīzes vienošanos. Un arī iespēju robežās visi projekti veicina šo mērķu sasniegšanu. Vēl viena ļoti svarīga lieta ir Um, papildinātība, bet tā nav vienāda visos gadījumos, un arī riski nav vienu un tie paši visās vietās un visās dalībvalstīs, un pat vienas dalībvalsts dažādos reģionos tie ir atšķirīgi. Par in sociālām investīcijām runājot. Uh, ja tur ir risks, tad kādas investīcijas mēs varam veikt? Un FC dod iespējas investēt sociālajā jomā. Tad, kad mēs runājam par struktūru fondiem, jāapzinās, ka partneru attiecību nolīgumi nav vienādi. Portu, ja, Portugālē nevar būvēt praktiski nekādu infrastruktūru struktūru fondiem. Uh, nevar būvēt autoceļus. Tas nozīmē, ka ir valstīs, kur struktūra fondi nedod iespēju veikt investīcijas infrastruktūrās, izmantot šo instrumentu pat, ja nevar apgalvot, ka tas tā būtu riskanti investīcija. Bet uh, Eh, kohēzijas politika jāuzlūko citā veidā. Tas nenozīmē to, ka nevar paredzēt eh, kvot, kvotu paredzēšana šajā gadījumā varētu apdraudēt ar kohēzijas eh, politikas apdraudēšanu, bet mēs varam paredzēt iespēju šo fondu izmantot kopā ar FC, lai varētu uzlabot sinerģiju. Bez tam ir citi aspekti, piemēram, mēs kavējamies ar kohēzijas eh, politikas izpildi. Ja ir subsīdijas, tad pirmkārt tiek skatīts subsīdijas un pēc tam uh, aizdo, aizņemšanās iespējas. Tas ir skaidrs, un varbūt arī tas ir viens no skaidrojumiem. Bet tagad mēs gaidām, kolēģis Būbars un es gaidām jūsu atbalstu. Uh, Mūsu mērķis ir iesaistīt arī lielākā mērā parlamentu, un tad, kad mēs sākām, ka vadības padomē ir jābūt ar vienu parlamentu pārstāvi, tas nenozīmē deputātu, tad mērķis ir lai parlamenta bažas tiktu ņemtas vērā, sagatavojot vadlīnijas. Paldies, Bulmaņkungs! To... Paldies, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Jāsaka, jūs pierādījāt to, ka ļoti labi pazīstot drēbi, arī tā ļoti detalizēti, un jāsaka, mēs jau to esam darījuši otro reizi. Paldies visiem! Paldies arī tiem, kas uh, iesaistījās vēlāk. Jūs patiešām uh, izrādījāt entuziasmu un uh, to, ka vēlaties kaut ko panākt un man kā līdzreferentam ļoti lielu prieku sagādāja tas, ka mēs vienojāmies lielos vilcienos par FC2 uzbūvi un uh, mērķiem. Un debatēs mēs domājam, kā tad atrast un apzināt atbilstošos ieročus, lai to varētu panākt. Tas patiešām jau ir panākums, un tas arī pierāda mūsu vienotību instrumentu uzlabošanas darbos. Otmār, jūs ne pirmo reizi e, norādījāt, kādi kriteriji ir jāizmanto. Jā, mēs vēlamies spēlēt Čempionu līgā, mēs vēlamies gūt rezultātus un vēlamies labus, um, jaudīgus projektus. lai mēs varētu pierādīt, ko mēs esam panākuši, ko mēs esam panākuši kopīgiem spēkiem, ko ES var panākt. Un mēs varam e, domāt ne tikai par kvantitatīviem, bet arī kvalitatīviem rādītājiem. Un es varu tam piekrist. Un arī šis aizvien izmantotais arguments, ka mums nevajadzētu izveidot tādas uh, uz klientelismu balstītas struktūras vai pilarizāciju, kā es to sauktu, proti kvotas kvotu galā. Tas nav tas pats, kas ir holistiska procedūra, mēģinot visu EFSI vai tā uh, svarīgākās daļas no, novietot vai pārvirzīt uz uh, attiecīgu projektu schēmām. Es zinu, ka eh, Jose Manuels ļoti daudz strādās pie tieši šīs budžeta monetārās dimensijas un eh, ceru, ka ar viņa un citu komitejas kolēģu atbalstu mēs varēsim labāk arī apzināt, kā FC ietekmē šos projektus, to gaitu, ņemot vērā arī atšķirības eh, dalību valstīs un reģionos. Abas komitejas ir arī vienisprātis, ka ir jādomā par tādu labu eh, struktūru fondu un EFSI līdzekļu kombinēšanu, bet struktūru fondu nevajag pārņemt, tātad EFSI nevajag pilnībā pārņemt norīt struktūru fondus, tiem ir jābūt pilnīgi neatkarīgiem instrumentiem, ko pārsvarā arī izmanto atšķirīgiem mērķiem. Sander, gan iepriekš, gan arī šodien jūs eh, pateicāt ļoti vērtīgas domas. Līdzreferenti jau centās to integrēt šajā ziņojumā. Mēs domājām, kā, izstumšanas, kā šo izstumšanas risku uh, Uh, izskaust, jo, protams, mēs negribam, lai EFSI to panāktu. Mums ir uh, jāizmanto tādi instrumenti, kas ņem vērā arī uh, reģionālās atšķirības, īpašās vajadzības dalību valstīs, un revīzijas palāta pareizi norādīja, ka sākumā tika mm, paredzēts nedaudz vaļīgāks grafiks, un tādēļ uh, Es kopīgi ar Jose Manuelu jau arī teicu, ka mums ir griba un nolūki jau Maltas prezidentūras laikā šo darbiņu pabeigt. Bet nu nevajag tagad sacelt histēriju, ka mums nepietiek laika un mums nebūs laika pietiekam garām diskusijām. Nē, tā nav. Mums ir gana daudz laika. Uh, Un nevajadzētu izlikties, ka FC vienkārši ir um, iestrēdzis un ka pa to laiku nebūs atvēlēts pietiekam daudz uh, resursu. Nils Torvalds norādīja, ka komisijas rezultātu ignorēšana varētu būt uh, visai riskanta. Arī Bass uh, un Zaļo grupas un Soles kungs teica, ka ir uh, jāpievēršas arī kvalitātei, nevis tikai kvantitātei. Mēs gribējām arī paplašināt atvērumu, lai te būtu iekļauti gan klimata, gan sociālie projekti. Mēs ņēmām vērā arī uh, tās uztrauktās balsis no sociālās politikas pārstāvjiem mm, ir bijuši patiešām izcili sociāliem jautājumiem veltīti projekti, to mēs ņemam vērā. Sanders un Bērns no EKR grupas pareizi atzīmēja, ka ir jārunā par dažādiem monetāriem instrumentiem un tehniku, eh, kā uzlabot fonda darbību. Nu, mēs vienmēr esam atklāti jūsu priekšlikumiem, un mēs to visu ņemsim vērā un galu galā centīsimies panākt veiksmīgu kompromisu. Nē, ne jau ir devusies projām, bet. Gribu teikt ka kādreizējā komisijā izmantotā valoda tagad ir izskausta. Mēs domājam arī par dzimumu dimensiju. Nu, nav tā, ka tiek runāts tikai par vīriešiem ziņojumā. Mavrīdis kungs pareizi pieminēja arī reģionālos fondus. Un, protams, ir jādomā arī par atšķirībām starp risku profiliem dalību valstīs. Kristoforu kungs minēja situāciju Kiprā, kas ir īpaša. Mavrīdis kungs pieminēja eh, dažādas reģionālās struktūras. Jose Manuels uzsvēra, ka ir jābūt šiem mezgliem, un ja ir tādi labi efektīvi reģionālie mezgli. Mums, protams, ir tie jāizmanto, bet ir jābūvē arī tālākas kapacitātes. Citādi panākums negūsim. Maletičas kundze minēja līdzīgas problēmas. Mēs Cerams, ar jūsu palīdzību visus šos budžetus karošos jautājumus mēģināsim labāk definēt. Nu, jūs varat ar grozījumiem nākt talkā. Un priekšsēdētāji MVU var investēt, tiem ir jāatrodas Eiropas Savienībā, bet tie var eh, projektus īstenot arī ārpusē, tā teikt, tos eksportēt. Un tāpat kā Otmārs, es gribētu uh, pieredzēt vairāk daudzskaitlīgāku pārobežu projektu īstenošanu, tādu transnacionālu pievienoto vērtību. Paldies un, dārgie kolēģi, noteikti eh, esat laipni lūgti uzlabot mūsu priekšlikumus. Mēs eh, ņemsim vērā visas labās domas, ceru, ka uh, tas varēs norisināties tādā labvēlīgā gaisotnē, kāds notika iepriekš, un mēs uh, savu parlamentu vienotību turēsim augstu kā paceltu karogu, jo to piedzīvojam jau pagājušais. Paldies! Paldies, paldies! Paldies mūsu referentam, ēnu referentiem. Paldies visiem, kas izteicās šajās debatēs. Vēlos izteikt vienu personīgu komentāru par sociālajiem projektiem. Mēs redzam, kāds ir mērķis, taču pēc būtības, kas varētu būt šāds sociāla rakstura projekts, kas varētu saņemt uh, finansējumu no EFSI. Un iespējams, ka atbildēt šo jautājumu nav tik vienkārši. Kā šāds projekts tad varētu arī sagaidīt uh, šo finansējumu? Jo, manuprāt, viss, kas veicina ekonomisko izaugsmi, tām ir arī sociālā uh, uh pievienotā vērtība 9. janvāras. 13. februāra sanāksim protokolu, kas ir nosūtīti jums, esat iepazinušies. Šie protokoliem vai ir kādi iebildumi, komentāri nav, nē, tādā gadījumā mēs tos pieņemam esošajā versijā nemainīts. Es neredzu nevienu iebilstam. Nu ko, lai Maltas prezidentūra varētu saņemt e, šī likumdošanas darba secinājumus. Mums ir ļoti tāds saspīlēts darba grafiks. Par FC2 grozījumu ir jāiesniedz vēlākais trešdien, 23. martā. Neatvainojiet, saka runātājs ceturtdien, 23. martā, 16. Mēs par tiem diskutēsim 3. aprīlī. Uh, Mēs runāsim gan par ziņojumu projektu, gan arī par īstenošanas ziņojumu. Mēs balsosim kopīgajā komitejā Ekon Budž 24. aprīlī. gan par FC2 ziņojumu projektu, gan par īstenošanas projektu ziņojumu, pareizāk sakot. Vai ir vēl kādi papildus jautājumi? Nē. Paldies, kolēģi, par jūsu līdzdalību. Sanāksme izslēgta.